dodu vārdu kolēģiem, referentiem iesākumā un rezolūcijas autoriem. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es vēlētos. Uh, paust gandarījumu par konsensu sagatavojot šo rezolūciju. Šeit ir runa par garu sarežģītu rezolūciju, un tā tas vienmēr ir runājot par Eķopiju. Ir viena ļoti būtiska daļa, kas ir valdības represijas pret mierīgajām demonstrācijām no lauksaimnieku un lopkopju puses Ādisa Bebāž. Šis notikums attiecās uz gadījumu, kad viņu dzīvesveids tika pamat ievērojami mainīts. Un pēc šī incidenta bija eh, pāri pa simtu bojā gājušo. Tāpat arī šajā rezolūcijā vēlos norādīt to, kas ir, kāds ir vispārīgais konteksts Etiopijā, ka Etiopija šodien ir ārā demokrātiju, ko ir nolaupījis vienas partijas režīms, kur regulāri notiek represijas pret etniskām minoritātēm, tādām kā pret Ogorom, Ogoden. Daudz iedzīvotāji mēģina bu, eh, bēgt uz Eiropu, Etiopijā notiek arbitrāras aizturēšanas, tiek vajāti eh, NVO dalībnieki, un šis ir ārkārtīgi nozīmīgs dokuments. Eiropas Savienībai savukārt ir jāpieprasa visu cilvēktiesību jautājumu ievērošana, kas ir iekļauta Etiopas konstitūcijā. Turklāt Etiopija ir viena no pasaules trūcīgākajām valstīm. Mēs esam redzējuši, ka ir sasniegts neiedomājams trūkuma līmenis. Turklāt Eiropas Savienība ir ievērojams donors Eiropijai. Mums ir jāstiprina Eiropas valdība, ir jāicina īstenot cilvēktiesību ziņā apņemtās saistības. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Nākošais runātājs deputāte Adinolfi. Paldies, priekšsēdētāji! izteiksmes brīvība ir viena no pamatiesībām, un kā tāda tā ir jāsargā, kā to aizsargā Kotonu nolīgums un Āfrikas pamatiesību harta. Cilvēktiesību jautājumi ir jāņem, jārespektē, un bez cilvēku tiesībām nevar pastāvēt patiesa demokrātija. Mums ir jāveido visaptvarošs dialogs ar visām politiskajām pusēm, ar politiskiem pārstāvjiem, ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Āfrikas kontinents ir brīnišķīgs, bagāts ar resursiem, bet kas maksā augstu cenu par šo situāciju? Eiropas Savienībai ir jāpalīdz Āfrikas valstīm emancipēties, distancēties, uh, no nepieņemamām eh, politiskām eh, un komerciālām politikām, kas dažkārt ir neokoloniālistiskas. Paldies nākošais runātājs deputāts Demis Mekers. Paldies priekšsēdētāji. Tādas etniskās grupas kā Oromo Odegen piedzīvo visai sarežģītu momentu. Šīs grupas tiek pakļautas organizētai vardarbībai un tā vietā, lai labāk attīstītu valsti, cilvēktiesību situācija nav pārāk iepriecinoša. Valdībā aizskar žurnālistu, kas mēģina brīvi izteikties, vairāki žurnālisti atrodas apcietinājumā, un tas viss ir ar savām sakām iedzīvotājiem. Piemēram, vi, Adisabēbas pašvaldības eh, masterplānā ir paredzēti iekļauts eh, Adisabēba Armudīras reģionā, eh, kas nozīmētu nepieņemam risinājumu vienai no dzīvotāju eh, grupām. Ja Etiopija vēlas atbalstu no Eiropas Savienības, tad ir jāpanāk eh, drīzas izmaiņas esošajā situācijā. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Becera Basterrečā. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Nākošais runātājs Pols Fišils. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu grupas vārdā es vēlētos atbalstīt šo rezolūcijas priekšlikumu. Mēs runājam par cilvēktiesību jautājumiem Etiopijā kārtējo reizi pēc pāris mēnešiem. Tā kā Etiopijas notikumi ir tādi, ka, piemēram, pagājušā gada beidā vairāk nekā 140 cilvēki tika brutāli noslaktēti mierīgas demonstrācijas laikā Adisabebā, kur bija runa par Adisabebas pilsētu plānu, pilsētas robežu mainīšanu Un ņemot vērā, ka cilvēktiesību situācija Etiopijā pasliktinās, tad e, mums ir jāuzskata šī valsts e, kā viena, ar kurā ne, tiek pietiekami ievērotas cilvēktiesības. Šobrīd ir jārunā par opozīcijas līderu apcietināšanu, brīvo mēdīju apspriešanu, eh, runas brīvības ierobežošanu. Etiopija ir viena no desmit valstīm, kur žurnālisti tiek apspiest visvairāk. Mēs varētu nosaukt eh, neskaitāmus piemērus aktīvistus, kas tiek apcietināti, taču likumdošana ir tāda, ka nedrīkst strādāt nekādā nevaldības vai bezspēļas aktivitātē. Bēgļi ir liela problēma, un valstī ir vajadzīga palīdzība no Eiropas Savienībā, un mums ir jāsaista šī attīstība šī palīdzība kopā ar demokrātijas situācijas uzlabošanos. Piešķirsim palīdzību tikai tad, ja valsts demokratizējas. Paldies! Nākošais runātājs Beatrise Besera Bastēčijā. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Kamēr Eiropas Savienības valstis ar vairāk kā 500 miljoniem iedzīvotājiem nespējas eh, pārdalīt 160 tūkstošus bēgļu eiro, Etiopija uztver daudz nabadzīgāka valsts, daudzus desmitus tūkstošus no Sudānas un citām Āfrikas valstīm. Mums ir jādomā, tas runājot par imigrācijas iemesliem. Es apsveicu novembra nolīgumu par kopīgo darba kārtību un atbalstu Āfrikai, kas piešķirs 200, vairāk nekā 200 miljonus eiro Āfrikas ragvalstīm. Bet viens jautājums man liekas būtisks. Kāda loma būs šīs programmas attīstībā parlamentam? Turklāt arī jāatzīst, ka E, eiro, e, Etiopijā ir nopietnas cilvēktiesība problēmas. 2014. un 2015. gadā mēs esam piešķīruši e, kopā 745 miljonus eiro. Vai jūs varat apstiprināt, ka tas, ka tie tika izmantot taiskaitā cilvēktiesību stiprināšanai? Paldies! Nākošais runātājs Marija Kristīna Veržjā monsieur le président c'est la première résolution. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir pirmā rezolūcija par Etiopiju desmit gadu garumā. Tas arī skaidro, kāpēc tā ir tik gara. Un eh, šī valsts šķiet eh, ieslīgst eh, represīvā režīmā, ne, nelikumīgas cilvēku apcietināšanas, uh, Eh, citas represijas, or, represijas pret Oremo iedzīvotāju grupu, jo tās protestē pret visauglīgāko zemju atsevināšanu. Arī ir notikušas šajā valstī. Turklāt Etiopija saskaras ar uh, vislielāko sausumu 50 gadu garumā. Ir sagaidām humanā katastrofa. Vairākiem miljoniem eh, cilvēku būs nepieciešama pārtiks palīdzība, to vidū miljoniem bērnu. Mēs redzam, kā attīstās uh, un turpinās migrācijas krīze. Eti un Etiopija līdz ar Sudānu ir viena no valstīm, kuri saskaras ar nopietnu bēgļu krīzi. Ik vienam partnerattiecībām ir jātiek noslēgts ņemot vērā virzības priekš cilvēktiesību ziņā. Mēs nevaram sniegt vairāk atbalsta, ja netiek ievērotas cilvēktiesības. Jā, ir jārespektē reliģiskās un etiskā, etnisko minoritāšu tiesības kas ir šīs valsts viena no lielākajām bagātā, bagātībām. Paldies! Un tagad nākošais runātājs Antonio Pants. Paldies, priekšsēdētāji! Nu jau vairākus mēnešus Oromijas reģiona iedzīvotāji protestē pret eh, valdības plāniem uh, paplašināt Adisabēbas administratīvās robežas, ielaužoties viņu teritorijā. Jau pagātnē šādas situācijas ir notikušas, ka cilvēki tiek padzīti no savas zemes, un līdz ar to viņi ir nokļuvuši pilnīgā nabadzībā. Situācija ir ļoti kritiska. 140 protestētāji, miermīlīgi protestētāji, e, tikuši nogalināti, daudzi ir e, ievainoti protestu laikā. Tā ir viss e, ļaunākā militārā krīze Eh, šajā valstī kopš daudziem gadiem. Un eh, mēs, protams, nosodām šo te vardarbības eh, vilni un aicinām to pārtraukt. Protams, ka mēs saprotam, ka Etiopija cenšas rast sadarbību migrācijas jautājumos Um, attiecībā uz bēgļiem ar Eiropas Savienību, bet tā kā valdība iegūst līdzekļus uh, no Eiropas Savienības, mums tomēr būtu jāsako, lai viņi nepārkāp cilvēktiesības. Paldies, pats Ērīkungam! Un tālāk politisko grupu vārdā pirmā runātāja, sociāls un demokrāta grupas vārdā, Āna Gomeša skundze. Lūdzu. Demonstrantu apspiešana Adisabebā, kuras laikā gāja bojā pār par 150 cilvēkiem, ir pierādījums brutālai Etiopijas valdības eh, realizētāja politikai. Eh, viņi cenšas aplusināt jebkuras protesta formas un eh, apspies savus iedzīvotājus, arestējot opozicionārus, dumpīgus studentus, žurnālistus cilvēku tiesību organizācijas e, ir vairāk kārt norādījušas šiem pārkāpumiem. E, viņi izvērš dažādus e, megaprojektus, cenšoties pazīt cilvēkus no iekoptas lauksaimniecības zemes. Uh, ar Āfrikas Savienības un Eiropas Savienības palīdzību mēs joprojām turpinām palīdzēt Etiopijas valdībai ar budžeta līdzekļiem, bet tas ir pretrunā ar mūsu vērtībām un tas tikai padziļina nestabilitāti reģionā, jo eh, cilvēki ir novesti pilnīgā izmisumā Etiopijā. Ir situācija, kas draud ar eh, vardarbīgu eh, sacelšanos. Mēs nedrīkstam atkārtot uh, vēstures kļūdas. 2011. gada situācija, kamēr mums vēl ir laiks to darīt. Paldies! Un tā, tālāk Jakovčič kungs. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! Antidemokrātisko aktivitāšu saraksts, man liekas, ir pārmērīgi garš. Mēs, protams, nožēlam to, ka tā ir vistrūcīgākā valsts eh, pasaulē, bet šis te pārkāpumu saraksts, eh, eh, kurā ir starp citu arī neatbilstoša ļaunprātīga pretterorismu likumdošanas izmantošana, kas tiek izmantota kā iegans, lai apspriestu žurnālistus un demokrātisku sabiedrību. Un tā tad visi, kas ir uh, minoritātes er-, Etiopijā, tiek apspiesti visādos veidos, un ir eh, mm, jāatzīst, ka ir šis te ģenerāla plāns Adisabebas pilsētas attīstībai, zeme tiek uh, sagrābta Oromēs, uh, Oromēs reģionā, un ir pēdējais laiks aicināt Etiopiju sākt dialogu ar mums lai veiktu nepieciešamības pārmaiņas, un galu galā mēs vēlam viņiem tikai labu. Paldies! Un tagad Paloma Lopēs Varnēo Gundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties parlamenta grupām par kopīgiem darbībām, nosodot represīvās Etiopijas valdības darbības, kā arī lai norādīt uz smago sociālo situāciju Āfrikas rāga reģionā. Ir kopīgi jāstrādā, lai mēs varētu šo situāciju koriģēt, jāatbrīvo politiski iedzīvo, ieslodzītie un jāsako pilnīga, pilnai cilvēktiesību ierobežošanai Eiropas Savienībai. Ir jāņem vērā pirmkārt, nosakot ekonomisku atbildību Etiopijas iekļaušanu globālajā tirzniecības tīklā. Jāapzinās, ka eh, pieaug nevienlīdzība, ka tiek apgrūtināta piekļuve zemē, ka netiek ņemtas vērā uh, sociālās tiesības. Aicinu Eiropas valdības neizmantot trešās valstis kā cietumus, kamēr netiek ievērotas cilvēktiesības attīstības finansējumi tiek novirzīti iekšējās drošības uzlabošanai un nevis sociālās un ekonomiskās situācijas uzlabošanai reģionā. Bez ekonomiskiem un sociāliem apstākļiem, kam ir jābūt prioritāriem un nevis eh, tādam lūkam, kā to uzskata komisija. Paldies! Liels paldies! Uh, tagad jūs deputāts Andrejs Pamikins. Uh, thank you, President. Paldies, kolēģi! Etiopija ir viena no bagātākajām, kulturāli bagātajām valstīm, civilizācijām. Un jāsaka, tur bija tik daudz, ka ap, apbrīnojami, bet jāsaka, tas nu ir palicis pagātnē. Pēdējā laikā situācija valstī ir ļoti pasliktinājusies, cilvēktiesību pārkāpumi. Uh, dažāda veida mm, pārāvumu sociālajā progresā šajā valstī, un nesenie plāni paplašināt Adisabebas teritoriju un reakcija šiem plāniem ir tikai vēl viens piemērs cilvēktiesību pārkāpumiem. Opozīcijas vajāšana, protestantu apcietināšana, aizturēšana, etnisko grupu interešu neievērošana. Nu, lūk, tāda ir pašreizējā realitāte Etiopijā. Uh, Eiropas Savienība ir būtisks finanšu donors un palīdzības nedēļas Etiopija, un tāpēc te jāpas stiprina savi centieni šo situāciju risināt, izmantojot visus tās rīcībā esošos instrumentus. Etiopijai ir potenciāls kļūt par daudz ko vairāk nekā tā ir šodien, un mūsu uzdevums ir padot valstī palīdzīgu roku, un pašreizie situācija nenāk par labu nevienam, tas ir jāmaina tūlīt pat un pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies! Uh... Un tagad pāriem pie brīvā mikrofona procedūras un došu vārdu Polčaka kungam. Paldies, priekšsēdētāji, par man doto vārdu. Līdzīgi kā mani kolēģi, esmu pārliecināts, ka represīvās darbības pret pilsonisko sabiedrību sabiedrību, žurnālistiem, politiski ieslodzītajiem, nabadzība un tā tālāk. Nu, tas nerada uh, pārāk jauku iespaidu par Etiopijas valdību, bet bēgļu krī, krīze varbūt ir eh, tikai uh, aizberga redzamā daļa. Mums ir ļoti skaidri jāatgādina Etiopijas valdībai, ka eh, tā gal galā ir tomēr pretendē uz kaut kādu demokrātiskas valsts valdību. Un eh, seno impēriju laiki ir pagājuši, tādēļ mums ļoti skaidri ir jānorāda savs nosodījums, un tas ir jāatspoguļo arī mūsu attīstības palīdzībā. Paldies! Parīz nākamais. Nos últimos dois meses, o governo etíope assassinou 140 e manifestantes que protestavam. Pēdējos mēnešos eh, pāri par 140 eh, demonstrāciju dalībnieki ir eh, tikuši nogalināti. Tie bija cilvēki, kas piedalījās miermīlīgā demonstrācijā, jo protestēja pret savu lauksaimniecību zemu sagrābšanu, Padisabēbu. Eh, eh, līdzīgas situācijas ir novērojams jau kopš 2011. gada. Arī studenti, kas ir atļaujušies uzstāties pret šo te Ādisabēbas ekspansijas plānu, ir cietuši. Uh, Frederiku Mogarīnī būtu jāaicina aktīvāk iesaistīties šīs situācijas resēšanā. Valdība, kas ir pie vāras, ir paziņojusi, ka gatavojas atsaukt šo plānu un uh, atgriezties pie sociālā miera. Taču nevajadzētu uh, ļauties apmānam un jāsako notikuma attīstībai. Mums ir jāizmanto viss mehānismi, kas ir mūsu rīcībā. Uh, lai neiekristu Etiopijas valdības izliktajās lamatās. Um, uh, Paldies. Un tagad komisijas vārdā Mīmicas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, Eiropas Savienība un tās dalībvalsts re, iesaistās regulārā, regulārā atklātā dialogā ar Etiopijas valdību, un lielā mērā tas ir saistīts ar demokrātiju un cilvēktiesībām. Mūsu vēstījums ir tāds, ka ekonomiskai un sociālai attīstībai ir jāiet roku rokā ar cilvēktiesību ievērošanu, lai tāda būtu, lai tā būtu um, ilgspējīga attīstība. Uh, ir svarīgi e, nodrošināt vārda brīvību, pulcēšanās brīvību un viss citas brīvības, lai uh, izveidotu ekonomiski veiksmīgu valsti. Un šajā kontekstā mēs uh, cieši sekojam notikumiem Oromijā un uh, urbāniem Adisabebas izplašanās plāniem. Uh, jā, nevar noliegt arī etniskās um, sadursmes, kas varbūt mēdījos mazāk uh, tiek atspoguļotas, taču arī tur ir bojā gājušie. 23. decembrī pagājušā gadā arējās darbības dienesta pārstāvis aicināja miermīlīgi uh, atrisināt uh, domstarpības. Tas parādīja to, cik ļoti svarīgs ir šis te konstruktīvais dialogs. Mēs aicinājām uh, Uh, ievies skaidrību un uh, izmeklēšanu uh, vardarbības gadījumiem pret miermīlīgiem demonstrantiem. Mēs paudām savas bažas Etiopijas varas iestādēm, eh, kad eh, nesen doktors Tetros Athanoms, eh, ārlietu ministrs, bija šeit Briselē un apmeklēja augsto pārstāvu Grīnī kundzi 13. janvārī. Viņš atzina, ka situācija ir sarežģīta un paziņoja, kāda ir sabēbas ģenerāla plāns ir um, atcelts. Etiopijā, protams, ir daudz citu problēmu, un arī šai sakarā mēs sadarbojamies ar valdību. Iedzīvotāju skaits ir ievērojami pieaudzis pēdējo desmitgažu laikā un pārsniedz 100 miljonus uh, cilvēku, un tas ir izaicinājums gan radot darba vietas, gan nodrošinot pakalpojumus, gan samazinot nabadzību. Uh, divi, sausuma peri, divi uh, secīgi sausuma periodi ir noveduši pie tā, ka 10,2 eh, miljoniem cilvēkiem nepieciešama eh, pārtikas palīdzība, eh, papildus tiem 8 miljoniem, kas jau saņem valdības atbalstu, un tas apdraud sociālo un ekonomisko valsts attīstību. Šajā kontekstā Eiropas Savienība piedāvā un turpinās piedāvāt politisku un finansiālu atbalstu, lai uzlabotu cilvēku situāciju Etiopijā un atbalstītu arī valdības eh, centienus samazināt nabadzību eh, un eh, lai risinātu ekonomiskās attīstības jautājumus un cilvēktiesību jautājumus. Un kopā palīdzības aploksne sastāda 745 miljonus, kur vēl pievienojas ārkārtas trasta fonda līdzekļi, kā arī reģionāliem projektiem piešķirtie līdzekļi un līdzekļi no fonda, kas paredzēts pārvietotām personām Āfrikā. Etiopija realiģē atkrāto duru politiku un ir viena no tām valstīm, kas uzņem visvairāk patvērumu meklētāju un bēgļu. E, kopā tie ir pār par 800 tūkstošiem. Mums, kā, e, mums kā Eiropas Savienībai jāsniedz atbalsts arī šajā jomā caur reģionālās attīstības programmām Afrikas Saraga valstīs un e, kopējā e, darba kārt, kopējās darba kārtības ietvaros migrācijai. migrācijai. Etiopija ir mūsu partneris daudzās jomās e, - reģionālās mirs un attīstība, klimata pārmaiņas, bēgļu problēmas, migrācija. Tas ir tikai dažas jomas. Sadarbība ar Etiopiju mm, Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgs. Tas ir svarīgs arī Etiopijai un reģionam kopumā. Tāpat laikā Eiropas Savienība turpinās uzsvērt eh, cilvēktiesību jautājumu svarīgumu un atbalstīs valsti eh, pastāvot uz tās pilsoņu brīvību ievērošanu. Paldies, Mīmits kungs, paldies, komisār kungs. Esmu saņēmis septiņus eh, rezolūcijas projektu priekšlikumus un vēlos pārtraukt šīs debates. Balsojums notiks tūlīt pēc eh, pēdējām debatēm. Un tagad mēs pārējām pie pēdējā punkta darba kārtībā par eh, jautājums par Ziemeļkoreju. Vēlētos dot vārdu nākošajam runātājam Škrelec kungam. Morvais kundze runā zālē bez mikrofona, mēs viņu dažādi nedzirdam. Priekšsēdētā kundze saka, Mormais kundze, jūs pārkāpjat eh, procedūru. Mēs šeit esam kādi 45 cilvēki tikai no visiem 700, vai jūs nevarētu mani apgaismot, kādēļ tie, eh, kas ir pacentušies šeit aizkavēties, kādēļ mums neļauj izteikties eh, brīvā mikrofona procedūrā. Un ja jūs izlemjat mums vārdu nedot, vai jums nešķiet, ka uh, koleģialitātes vārdā vismaz varētu mums iepriekš pateikt, eh, kāda būs procedūra un kādā veidā jūs mums piešķirsiet vai nepiešķirsiet.